Mes chers collègues, Dargie kolēģi, Mes chers collègues, la... Dargie kolēģi, sēde ir sākusies. Mums ir mazliet īpaša sēde šodien ar vienu vienīgu darba kārtības punktu. Un papildus Eh, darba kārtības eh, pieņemšanai iebildumi nav tā tiek pieņemta. Priekšsēdētāja paziņojumi nav kafijas. Jums eh, kafijas nav streika dēļ. Un tas ir taupības pasākums. Jums ir. Silence! Jums ir izmantojamo darba valodu saraksts, priekšsēdētājs veids tulkus un lūdzu sagatavot elektroniskās balsošanās kartes, ja kas tad es aizmirsu savējo plenārsēžu zālē. Lai mēs varētu nobalsot, ir atsevišķi balsojumi, kas sašķels E, komiteju, un tāpēc būs jāizmanto elektroniskā balsošana. Dārgie kolēģi, mēs esam šeit, lai balsotu budžeta komitejā, lai sagatavotu plenārsēdes balsojumu nākamajai sesijai aprīlī, pirmajai sesijai par budžeta tāmi Eiropas parlamentam 2012. gadā pamatojoties uz Fernandesa kunga ziņojumu. Mums ir notikušas divas samierināšanās sanāksmes, jau iepriek, priekš samierināšanās sanāksmes ar biroju. Un mēs varējām vienoties starp budžeta komitejas delegāciju un biroja delegāciju, kur vadīja divi vicepriekšsēdētāji. Un Tas notika pirms divām dienām mūsu otrās uh, samierināšanās sanāksmes laikā otrdienu. Pēc tam vakardienas birojas pieņēma tāmi. Un šodien mums ir jābalso par šo tāmi. Balsojums, kas notika birojā, pilnībā pārņēma e, tos e, secinājumus nolīgumā, ko mēs pieņēmām no budžeta komitejas puses. Un mūsu references arī došu viņam vārdu. Ir sagatavojis kompromisa grozījumus, kurš koriģē sākotnējo rezolūciju, iestrādājot e, vienošanās iedzienus. Un šajā sakarā referents pilnīgi dabiski e, ne, dos negatīvus ieteikumus tiem grozījumiem, kas nav savietojumi ar vienošanos. Tie tiks likti uz balsojumu. Ja tie ir savietojami, referenta viedoklis ir labvēlīgs, un ja nav savietojumi, tad referenta viedoklis ir nelabvēlīgs. Un mans nodoms būtu tā kā Tas ir norādīts jūsu balsošanas tabulās. Vispirms likt uz balsojumu kā kompromiss numur viens, kas ir kompromiss par trešo punktu e, globālā vienošanās principu, tātad atbalstu no budžeta komitejas puses nolīgumam, e, par ko vienojās eh, delegācijas pirms pāris dienām ar biroju. Ja šis kompromiss tiek norādīts, tad eh, redzēsim, ko darīt tālāk. Ja tas tiek pieņemts, mēs varam pāriet pie citu kompromisu priekšlikumu skatīšanas un piegrozījumiem. Lūk, Lūk, referentkungs, vai jūs vēlētos pastāstīt mums, kā jūs redzat šo balsojumu? Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a, a todos os grupos. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visām politiskajām grupām par sadarbību, tīpaši par sadarbību ar ēnu referentu, jo ļoti īsā laikā Mums izdevās pārvarēt darba grūtības, saziņas grūtības. Paldies par pieliktajiem pūliņiem, lai mēs varētu panākt labu vienošanos ar biroju un administrāciju. Pateicos par sadarbību grozījuma sakarā un pateicoties dažādām politiskām grupām un referentiem, mums izdevās panākt šo 2,3% pieaugumu, kas ir tā likme, kura tiek piemērota no administrācijas eh, puses, bet administrācija piemēro 2,8. Mēs nevaram palielināt e, e, izdevumus. Kā jūs sacījāt, priekšsēdētāji, ir e, savietojamības jautājums. Mēs varam ekonomizēt pēc diskusijām. Piemēram, es nāku klājā ar kompromisu priekšlikumu, lai atsevišķās jomās varētu izpildes līmenī ietaupīt. Ir liberāļu grozījums, manuprāt, tas ir 17. Un pilnīgi skaidrs, ka šis saviet, e, grozījums ir savietojums, jo šeit ir runa par ietaupīšanu. Tālāk ir e, grozījums, ko sociālisti negrib saukt par e, kompromisu. Iepriekšējā versijā tas bija 14. Un šobrīd tas ir kompromiss numur 10, kas attiec uz 14. punktu. Un tā vietā, lai to devētu par kompromisu, ja mēs uzskatām, ka to eh, nevajag saukt par kompromisu, to var eh, prezentēt kā grozījumu, kā mutisku grozījumu. Tehniskās korekcijas attiecas uz sākotnējo tekstu. Šīs tehniskās korekcijas attiecas uz e apsvērumu pēc 16. un 22. mārta sanāksmēm un attiec uz otro punktu. Šeit ir runa par korekciju summām. Tu, 1 miljards 773 tūkstoši eh, eiro. Šīs korekcijas ir jāievieš no paša sākuma, lai tas tiktu norādīts uzreiz un sākotnēji. Paldies! Fermkungs, lūdzu. Es izteikšos ļoti īsi. Vispirms paldies Fernandes kungam. Viņš tiešām centās panākt tādu vispārēju kompromisu. Principā mēs piekrītam šim samierināšanās rezultātam, bet tehnisku apsvērumu dēļ, es domāju, mums vajadzētu šos skaitļus samierināšanās rezultātu pielikt kā pielikumu šim lēmumam, lai šie skaitļi tur būtu klāt un nebūtu nekādu šaubu par to, ko esam vienojušies. Tieši tā kā Fernandes kungs teica, mēs nedomājam, ka uh, um, desmitais priekšlikums ir patiesas kompromiss, un to es gribētu ņemt kā mutisko grozījumu no referenta puses un nevis kā kompromisu. Un Eiropas vēstures nams joprojām ir problēma. Tur ir virkne lietu, kuras mūsuprāt viņš nav ņēmis vērā savā kompromisa priekšlikumā. Tātad mēs priekšsādātāju kungs gribētu ieteikt, lai par viņa kompromisu uh, mēs balsotu, bet uh, arī, ka šīs papildus lietas tiktu iekļauts par lēmumu pieņemšanas procedūru un par budžeta pozīcijas izveidi Eiropas vēstures namam. Koš. Paldies, Bokrošs kungs, lūdzu. Nu, Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Tā kā es netiku ieaicināts uz tikšanos ar prezidiju pārstāvjiem, es neatbalstu šos kompromisus, Katrā gadījumā esmu pateicīgs priekšsādātājiem, kurš teica, ka balsosim par katru grozījumu vienu pa vienam, neskatoties uz kompromisiem. Un es gribētu uzstāt, ka mēs tiešām tā darām. Alvaro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Tas, ko tikko teica Bokošs kungs, tas ir mm, ļoti žēl. Un, ja kopā iesniedz grozījumus. Ir žēl, ka nevar uh, kopā arī vienoties. Es ceru, ka Bakaškungs ar tām trim politiskajām grupām, ko viņš parakstīja kopā grozījumus, uh, kuri arī par tiem atbild, uh, mūsu kopēja atbildība ir atrast risinājumu, kā to visu risināt. Es zinu, ka kolēģi gan no gojas, gan no kreisajiem mūsu sarunās, kas attiec uz kompromisiem, bija gan klāt, gan arī cik vien bija iespējams to visu atbalstīja Švarcbaka kunga priekšlikumu tādēļ eh, uzskatu par eh, saprādīgu un labu, ja tu atbalstīs arī priekšādātājs. Gribētu tikai lūgt, ja mēs balsiesim, lai skaļi tiktu piemērot ar to samazinājumu, kas ir eh, tikuši veikti. Citādi es tikai lūgtu par padomu, kā rīkoties tad, ja mēs tad, ja radīsies skaitu ziņā šādas atšķirības. Tas ir vienīgais, kur man jāatzīstas, kur es īsti nezinu, kā tehniskā ziņā to, to risināt. D'accord. Le problème ne se posera. Kolēģi, problēma šeit neradīsies, ja mēs nobalsosim skaitļus globālā priekšlikumā, tad mēs tos varam nobalsot. Protams, ja globālo kompromisu nenoraida, tad būs jāsāk no nulles sportaškungs, kurš bija ar slikto lomu. Jā, man tik tiešām kaut kas slikts ir sakāms. Priekšsēdētāji Man problēma... Man problēma ir sekojošā. Papildus tam, ka es neatpazīstu sevi šajos priekšlikumos, es zinu, ka man grib balsos pret šo e, nolīgumu. Es gribētu sacīt sekojošo. E, konsultējoties Eh, un iepazīstoties ar deputātu statūtu pāntu eh, septīto par izdevumiem deputātiem, eh, es konstatēju sekojošo. Ka deputātu statūtos nav neviena panta, ne rindkopas par indeksāciju jebkuram izdevumam Eh, kāds mums varētu rasties inflācijas sakarā. Ne viens pants un ne viens, eh, neviena rīnkopa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi lēmumi indeksācijas sakarā pār algām, pār dienas naudām, uh, laikā, attāluma maksājumiem, vispārīgajiem izdevumiem, visas šīs izmaksas, visi šie izdevumi. Indeksācija ir atkarīga no Eiropas parlamenta prezidija lēmumiem, kurām ir dokuments, eh, ko sauc par starp tūtu piemērošanas vadlīnijām pieņems 19. maijā un 9. jūlijā 2008. gadā, bet e, kur pēdējie grozījumi ir 14. februārī šogad. Tas nozīmē, ka visas e, summas, kredīti, e, ko izdodamies un kuru sakarā ir sagatavoti grozījumi piedāvājot palielināts nulli, par nulli 2012. gadam, nekādu palielinājumu piedāvājot vārdu sakot, visi, visi šie lēmumi balstās uz prezidija pieņemtajiem un nekādā veidā nav saistāmi ar deputātu statūtiem. Tāpēc gribu darīt jums zināmu, ka tad, kad mēs runājam par transakcijām, kur vienīgais ir ietaupīt, izņemot to, ko varam ietaupīt. Mēs e, vēlos, lai jūs balsotu pilnībā apzinoties e, situāciju un aizsargājot mūsu pašu uh, izmaksas un pret uh, nodokļu maksātāju. Paldies par šo balss skaidrojumu un šo juridisko precizējumu. Izabela Dirāna, priekšsēdētāji. Kolēģi Elga Trupel ir parakstījusi rindu grozījumu. Es saprotu labi, ko sacīja Alvaro kungs. Es, nedomāju, ka mūsu šīs dienas procedūra būs visai viegli izprotama. Un es nevaru saprast, kā visi grozījumi nav parakstīti, lai tie netiktu pieņemti. Pateicos, visi koordinatori ir izteikušies, izņemot tautas partiju, bet es saprotu, ka tautas partijas klusums nozīmē atbalstu referentam. Tā tas ir. Tādā gadījumā piedāvāju pāriet pie balsošanas saraksta. Man tiek norādīts, ka ņemot vērā Eh, to, cik eh, liela, cik daudz ir pārstāvēta tautas partija, man nav tiesība balsot. Tātad es nebalsoju par kompromisu, atvainojot priekšsēdētāji. Man nav elektroniskās kārtas, tā ir ceļā. Varbūt jūs varat balsot manā prietā. Barbara, man pašam nav kārtas. Tāpēc uh, Es eh, atstāju jums iespēju balsot ceļot roku. Mēs esam divi šīs eh, komitejas eh, sliktie audzēkņi, un tagad par kompromisu numur viens. Par. Paldies pret. Pieci. Paldies, saturas. ar plašu vairākumu. Šī sēžu zāle nav visai patīkama ne debašu organizēšanai, ne arī balsu skaitīšanai, bet vairākums ir skaidrs. Un tagad mēs varam pāriet pie otrā kompromisa. O, par, ot, par pirmo punktu, ot, otrais kompromiss par, pret, atturas, pieci Atturas. Neviens neaturas pieņemts. Sastais grozījums atkrīts. Tehnisks grozījums no referenta puses. Septītais ir atsaukts. Tātad tehniskais grozījums attiecas uz otro punktu. Es lūdzu arī tehnisku grozījumu e, apsvērumam E, eh, kur ir jāliek 16. un 20. marts tālāk. Otrajā punktā attiec, lieta attiec uz numuru, uz skaitlu. Skaitlis ir. E, 1 miljards 773 miljoni 560 tūkstoši 543 eiro. Tas ir tehniskais. Tas ir skaitlis, kas ir norādīts 7. grozījumā. No. Tas ir tehnisks grozījums eh, sākotnējam tekstam. Un par šiem abiem tehniskiem grozījumiem, es domāju, viss ir par. Par tie tehniski grozījumi. Pret atturas pieņemts. Es saprotu, ka astotais grozījums atkrīt, jo tas bija pret tehnisko grozījumu. Pārējām pie trešā kompromisa. Par. Celiet rokas pret. 4 pret. Atturas. 1 atturas. Trešais pieņemts. Tādējādi trīs nākamie grozījumi atkrīt. 12. grozījums. Referents ir par. Balsojam par. Pret. Viens pret, divi pret atturas. Neviens neaturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Ir sociālistu mutiskais grozījums ceturtajā kompromisā. Portaškungs varu piedāvāt dalīto balsojumu, jo es gribēju balsot pret pirmo daļu, bet par otro, ja ir iespējams. Par ceturto kompromisu jūs runājat. Eh, kur jums beidzas pirmā daļa? Tur, kur ir eh, semikols. Tur, kur ir semikols. Current inflation rate. <laughs> Tur, kur ir current inflation rate. Skaidrs. Bet uh, pa to laiku ferma kungam ir mutisks grozījums. Jā, valodas apsvērumu dēļ mēs gribam izņemt vārdu even, to izsvītrot ārā. Très bien. Alors, je fais voter d'un. Ļoti labi, tad uh, balsosim par šo te īvenu svītrošanu, kurš ir par. Paldies, pret. A, paldies, atturas. Tātad mēs svītrojam vārdu even. Tagad Portaškunga lūgums, pirmā daļa šajā kompromisā. Uh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 Pirmā daļa ir pieņemta, otrā daļa pārējais šajā grozīmā par. Paldies, pret. Neviens, neviens neaturas. Divi atturas. Tātad vienbalsīgi pieņemts ar mutisko grozījumu 4. kompromisā. Tātad 4. kompromiss ir pieņemts ar mutisko grozījumu. Tagad uzreiz pārējām pie 17. grozījumu, ko iesniedz Alvaro kungs, kas ir uh, savietojams, bet uh, referentam šis grozījums nepatīk. Vai viņš ir pār tomēr? Alvaro kungs. Herzlichen Dank. Paldies. Pirms tur rodas kaut kādas neskaidrības. Tas ir arī saskaņots ar referentu. Šis grozījums attiec, neattiecas tieši uz uh, samazinājumu, jo tad būtu vēl problēma ar eh, mūsu sarunām, ar sekretariātu parlamentā, bet tas galvenokārt ir eh, ieviešanas implementācijas jautājums. Lai to vēlreiz paskārtot, tas nav samazinājums, tas attiecas tikai uz ieviešanu. Donc, rap... Un referents ir par. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Viens ir pret, atturas, neviens neaturas. Pieņemts. Piektais kompromiss par. Paldies pret. 3, 4, 5 atturas. Viens atturas. Pieņemts. Tad pārējām pie 20. grozījuma. Andrēsons kundzes grozījums, bet referents ir pret. Kurš par? Kurš par? Kurš par? kurš pret, atturas, viens atturas, noraidīts. 21. Vogangonga grozījums un 22. tie ir identiski un uh, referentam nepatīk šie grozījumi. Kurš par? Pret. Vairākums ir pret. Atturas. Gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Tātad es nebalsoju. Un, Barbara, kā jūs balsosiet? Viņa balso pret. Labi. Tad sākam balsot. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, visi vēl nav nobalsojuši. Bon, le vote est clos. Beidzam balsot. Alors, 19. 19 par, 18 pret. Atvainojos, jā, lūdzu. Nenostrādāja mašīna. Jūs strā... balsojat par vai pret? Pret. Un... Labi, tad ir 19 pret, 18 pār, grozījums ir noraidīts. Šie divi grozījumi ir noraidīti, 21. un 22. jo tie ir identiski. Tad tagad balsosim par 23. Andresens kundzes grozījumu. Referents ir pret, kurš par? Pret. Daudz ir pret, atturas. Paldies, noraidīts. 24. Sportas kunga grozījums. Referents ir pret, kurš par? Kreisie, kurš par? Es atvainojos, kurš pret? Visi, kas nav kreisie, atturas. Paldies. Un vairākums ir pret. 25. Vērtmanas kundas grozījums ir divās daļās. Pirmā daļa iedrošina Eiropas parlamentu, referents ir par, kurš par, paldies, pret, portaškungs, atturas, neviens neaturas, pirmā daļa ir pieņemta, otrā daļa, referents ir pret, kurš par, 3, kurš pret, 4, kurš pret, atturas, un otrā daļa ir noraidīta. Sestais kompromiss. Kurš par? Kurš par sesto kompromisu? Paldies, kurš pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturas? Neviens nu, neaturas. Pieņemts. Tagad pāriem pie 28. grozījuma Alvaro kunga. Grozījums referents ir par. Referent kungs, jūs gribat izteikties? Es gribēju arī precizēt, ka nekas nav mainījies un es esmu par un nesmu pret šo grozījumu. Mīļfu. Bet, jo citādi tas atkrīt. Tātad tas ir jātiecina uz izpildi. Ar šādu interpretāciju referents ir pār. Kurš pār? Paldies. Pret? Sociālisti, bet viņi ir vieni paši. Atturas, kur neviens neaturas. Grozījums pieņemts. 29. Uh, atkrīt. 7. kompromiss, kurš par? Nē, es atvainojos. Mēs vēlamies par to balsot. Ā, mēs par to tikko nobalsojam, pēc to tikko pieņēmām. Bokroškungs, viss ir kārtībā. Bet 29. atkrīt. Tagad 7. kompromiss, kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Četri. Atturas. Neviens neaturas. Tomēr pieņemts. Astotais kompromiss. Kurš par? Paldies, pret. 1, 2, 3, 4, 5. Atturas. Paldies. Pieņemts. Un tad mēs nonākam pie 41. grozījuma. Referents ir pret. Tas ir Andrēsāns kundzes grozījums. Ah, j'ai une mauvaise indication. Nē, te ir nepareizi e, atzīmēts. Vēl 40. grozījums, un šeit ir balsojums pa daļām prasīts referenta kungs. Es domāju, ka otrā daļa šajā grozījumā tā, tā atkrīt. Mm. part... Otrā daļa atkrīt. Un otrajā daļā ir teikts, kas tieši. Part... Pirmā daļa ir līdz bibliotēkas dienesti sniedz pakalpojums visās trijās darba valodās, un otrā daļa atkrīt. tas nav savietojams ar kompromisu, tas nav ietverts kompromisā, labi. Tad pirmā daļa referents ir par, nē, viņš ir pret. Tātad balsosim par pirmo daļu. Kurš par? Paldies. Septiņi. Kurš pret? Lielākais vairākums. Kurš atturas? Tātad pirmā daļa ir noraidīta. Otrā daļa atkrīt un nekas vairāk nav atlicis no 40. grozījuma. Un tad tagad varam pāriet pie 41. grozījuma. Alvaro kungs ir izmisumā, bet jūs varēsiet vinnēt citos balsojumos. 41. referents ir pret, kurš par? 2, 3, 4, 5, 6, kurš pret? Paldies, atturas noraidīts. 42. un 43. ir pazuduši. No, monsieur. Nē, Ferma kungs. Nē, nē, man nav iebilduma par balsojot par 42. Mums vajadzētu par to balsot. Gribēju tikai paskaidrot, ka mūsu grupa balsos pret, neskatoties uz to, ka mēs atbalstām 47. un 50 bet, diemžēl, tas viss savstarpēji nav saskaņojams, jo uh, dažās vietās ir teikts, ka jābūt biznesa klasē tikai tad, kad uh, mēs ceļojam ilgāk par četrām stundām, un citur tiek teikts, ka tikai Eiropas Savienībā mums vajadzētu papētīt uh, da, deputātu izdevumus un uh, ceļojuma izdevumus, bet tas būtu jādara organizētākā veidā budžeta procedūrā rudenī, un tāpēc mēs balsosim par to tagad pret, bet gribam pie tā atgriezties. Paldies par ceļojumu izmaksām. Tur uh, man bija jāizsaka priekšlikums uh, uh, samierināšanās uh, procedūrā. To gan neviens nopietni neuztvēra, bet mēs rudenī pie tā varam atgriezties. Tātad tagad balsosim par 42. Balkrašu kungs. Par 42. balsosim. Referents ir pret. Kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurš pret? Vairāk kolēģu. Kurš atturas? Noraidīts. 43. gan atkrīt. 44. Alvaro kunga grozījums un Bokraškunga grozījums. Referents ir par, kurš par? Paldies, kurš pret? Viens, divi, paldies, atturas, neviens neatturas, pieņemts. 45. atkrīt, 46. Uh, Andriesens kungs grozījums, kurš par? Referents ir pret. 6, 7. Kurš pret? Vairāk kā 7. Atturas. Viens atturas. Noraidīts. Devītais kompromiss. Kurš par? Es atvainojos. Pirms balsošanas gribu izteikties referents. Par devīto kompromisu. Izpildē es eh, pieprasu un eh, tas atbalsta mūsu priekšstādātā priekšlikumu, ka izpildē ir jāpieliek pūliņi, lai samazinātu izdevumus par ūdeni, elektrību, papīru bet arī samazināt transporta izmaksas oficiālajās misijās un deputātu ceļu pārbraucienos. Tas ir mans piedāvātais kompromiss. Tas ir norādīts rakstiskajā tekstā. Tas ir e, kompromiss satura skaidrojums, tas nav mutisks grozījums. Tātad pār devīto kompromisu. Paldies pret. Abstention. 5 pret, atturas, pieņemts. Tomēr lieku uz balsojumu 48. grozījumu. Referents ir pret. Par. Alvaro kungs grib teikt kādu vārdu. Iespējams. Vai pirmkārt, ka tas, ko teica Bokuškungs sākumā, un uh, viņš arī ir grozījuma iesniedzējs, lai ņemtu vērā to e, ietekuma grozījuma e, pietieku pieteicējs ir neapdraudēt referentu. Jādājums abiem kolēģiem, kas ir e, parakstījuši šo grozījumu, vai jūs piekristu atsauci 2011. gadu izsvitrot, jo mēs jau vienošanās pašā prezidijā, tur jau ir samazinājumi. Tā kā tie būtu ieviešanas grozījumi, tā kā nākotnē varētu paraudzīties, tā kā labojumos un administratīvajās izmaksās eh, vēl turpinātu mēģināt samazināt šīs izmaksas. Ja mēs šo atsauci uz 2011. gadu izņemtu ārā, vai šie abi kolēģi, kas iesniedz grozījumu, piekristu, tad tas uh, nebūtu pretrunā ar skaitļiem, ka mēs esam panākuši samazināšu, un vienlaikus arī dokumentā būtu pateikts, ka mēs uh, turpināsim strādāt pie tā samazināt šīs izmaksas. Es nezinu, ko referents par to teiks, bet, manuprāt, tas nebūtu pretrunā ar kompromisu, bet tas varētu būt arī sadarbības garā, lai varētu atrisināt uh, problēmu. Oui, alors, je, je suppose... Tādējādi pieļauju, ka vajadzētu uzskatīt tā vietā, lai teiktu, uh, lai paturētu izdevumu līmeni, uh, jānorāda visas. Uh, lietas, lietas ir līdzvērtīgas. Ja nav atsauc uz 2011. gadu, tad ko šis izdevuma līmenis referenti? 48. atkrīt pilnīgi skaidri. Es to saprotu. Bet, lai to varētu iekļaut, tas ir jāpārraksta. Un vai Alvaro kunga motiskais grozījums nav pietiekams? Eh, nē, tādā gadījumā turpmākais teksts vairs eh, nav koherents. Labi, es lūdzu abiem līdzautoriem, vai jūs pieņemat mutisko grozījumu, ko piedāvā Alvaro kungs? Eh, šajā gadījumā es to lieku uz balsojumu, bet referents ir pret, viņš izskaidroja, kāpēc, vai arī nē. Monsieur, monsieur... No Man nav izvēles citas, kā pieturēties pie sākotnēja priekšlikuma, un es nevaru saprast, kāpēc liberāļi neatbalsta ne, ne pašu savu priekšlikumus. Tas ir domāts, lai jums palīdzētu. Labi, lieku šo grozījumu uz balsojumu tādā veidā, kā tas ir e, sarakstīts. Referents ir pret, jo tas nav savietojams ar e, nolīgumu. Par. Divi Bokrošs kungs ir par šo grozījumu. Trīs ir par. Četri ir par. Pret. Paldies. Alvaro kungs atturās. Ar liberāļiem. Liberāļi atturās. Un tālāk mēs varam pāriet pie 49. grozījuma iesniegos Ingeborga Greslē. Referenci ir pār. Kas ir pār? Je vous remercie. Paldies pret. Sociālisti ir pret. Atturas. Liberāļi. Tā tad ir vairākums par Ingeborgu. 50. atkrīt, jo Portaškungs. Manuprāt, tā kā pirmīt mēs nobalsojam par 47. bet tās ir divas vienādas versijas, lai nonāktu pie viena mērķa. Es domāju, ka ir jāliek uz balsojumu arī 50. Bon. Si le rapporteur n'est pas. Yeah referents eh, nav naidīgs, tad es lieku uz balsojumu 50. referentu. Es domāju, ka tu aptvēri kompromisu, par kur mēs nobalsojam, kur ir sacīts, ka vēlamies samazināt izmaksas misijās un pārbraucienos. Monsieur Portaš. Portaš kungs. Šis kompromis ir ģenerisks. Tas, kas ir Tā kā mēs liekam uz balsojumu 47, tad šeit ir problēma ar metoloģisko konsekvenci. Mums ir jāapstiprina arī šis, jāpieņem arī šis, šis variants. Labi, liek uz balsojumu 50 to par. Referents ir pret, viņš izskaidroja, kāpēc. Par. Deviņi par, pret, atturas, paldies, noraidīts. Kompromiss ce, ce qui est appelé sur la liste de vote. Tas, kas balsošanas sarakstā ir desmitais kompromiss, bet kas nav desmitais kompromiss, bet gan mutisks grozījums par. Teksts ir tieši tāds pats. Kiekon. Pret. Ā, tas jau kļūst interesantāk. Būs jāizmanto elektroniskās kartītes lieku uz elektronisku balsojumu tekstu, kas ir pazīstams kā desmitais kompromiss. Le, le vote, et pourquoi c'est secret Kāpēc gaisklāti? C'est secret, mais moi je vais vous dire le résultat. Aizklāti var būt, bet rezultātu es pateikšu. <laughs> Je ne vote pas. Es pats nebalsoju. Vēl ir trīs cilvēki, kas nav nobalsojuši. Elle a sa carte. Bon. Viņai ir kartīte. Ļoti labi. Beidzam balsot. 22 pār 17 pret pieņemts. Tādējādi 51. atkrīt. 11. kompromiss. Pū. Par. Pret Atkal elektroniski balsojam. Sākam slepeno balsojumu. Votez, mes chers collègues, votez, votez, voilà. Balsojiet, beidzam balsot. 22 pār 19 pret neliels vairākums pieņemts. Un tādējādi sekojošie grozījumi līdz 59. atkrīt, 59. Ferma kungs priekšsēdētāji. Viens elements no mūsu grozījumiem ir savietojums ar kompromisu, kas tiek šobrīd likt uz balsojumu un padarītu to spēcīgāku, un tas attiecas uz standarta parlamenta procedūru caurskatāmai e, pieņemšanas procedūrai un e, atkārt, atvērtām debatēm. To varētu nobalsot kā papildinājumu. Tāpat arī mutiskas grozījums man ir, kur, par kur es gribētu, lai mēs balsotu. Mēs neatbalstām jauna budžeta e, pozīcijas izveidošanu. Un viens miljons eiro, kas tiek piešķirts, ķirts jaunajam punktam tiek pārcelts uz citu punktu. Un tas nav visai pareizi, jo tas ir jāpārnes uz rezervi, kas būtu pareizi ieviet ieviešana. Un šādu pasākumu atbalsta budžeta lēmēji ir iestādi. Es gribētu, lai šos, par šo abiem elementiem nobalsotu kā papildinājumu. Labi, referents darīs zināms savu viedokli. Es atvainojos, jūs tik ātri runājat, Joran. Es jau, man jau žēl tulka, bet es arī īsti neuztvēru, ko jūs teicāt. Tātad šeit ir divi grozījumi, un mēs par tiem balsosim atsevišķi, vai jūs tos apkoposiet? Kā tad? Es atvainojos. Es domāju, ka jums tie ir rakstiski pieejami. Jums vajadzētu tiem būt, un tāpēc es arī tik ātri runāju. Bet uh, atsaucoties vēl uz to, pirmais pievieno formulējumu, ka jānodrošina standarta parlamentāra procedūra, transparents uh, lēmumu uh, pieņemšanas procesu un atklāts debatas. Un iemesls tam ir, protams, tas, ka mēs nedomājam, ka šobrīd mums vajadzētu darīt kaut ko citu, kā tikai uh, veikt sagatavošanās darbus. Mēs vēl joprojām neesam izlēmuši par uh, galīgo apstiprinājumu šim projektam. Tas ir pirmkārt. Otrā lieta. Mēs uzskatām, ka mums šobrīd nevajadzētu apstiprināt atsevišķas budžeta pozīcijas izveidi, jo tas būs tad apstiprinājums. Uh, un starta signāls. Mums to vajadzētu paturēt uh, budžeta procedūrai šoruden, saņemt pirms tam iepriekš vēl informāciju, pirms mēs izveidojam atsevišķu budžeta pozīciju Eiropas vēstures namam. Tātad šāda caurskatāma standarta procedūra un uh, šo budžeta pozīciju vajadzētu veidot budžeta procedūras ietvaros un nevis tagad, kad runājam par tām. Labi, atkal būs vārds referentam, bet pirms. Um Eh, mēs ejam tālāk darba vienkāršošanai. Šie ir divi atšķirīgi atsevišķi grozījumi. Pirmais ir 52. grozījums, kuru ģērans fermas piedāvā, lai papildinātu 11. grozījumu kā papildinājumu. Otrais priekšlikums par budžetlīniju. Tas ir 59. grozījuma priekšmets, kas arī būtu papildinājums par metodi, mēs piekrītam. Tālāk referenta viedoklis. Es domāju, ka tā kā ir nobalsots par kompromisu, tas tika pieņemts. Manuprāt, 52. grozījums atkrīt. Bet eh, iespējams var to no, nu, pateikt skaidri. Un ja tas atkrīt, tad atkrīt arī jautājums par jaunu parlamentāru procedūru. Bet tas ir mans viedoklis. Es domāju, ka tas atkrīt. Taču tas ir viedoklis, jo šeit ir kompromisa grozījums, e, kur, e, kas, kuru dēļ atkrīstu citi grozījumi. Man pēc nav e, tā, šādu pat pozīciju par 15a, bet 15a būs mutisks grozījums, lai nenonāktu pretrunā globālajam kompromisam, eh, kuru mums izdevās panākt. Katrā ziņā pirmais jautājums man ir noskaidrot, vai 52. grozījums atkrīt. Es domāju, ka tas atkrīt. un grupu pārstāvji runāja daudz par citiem punktiem, taču neviens līdz šim brīdim nav apstrīdējis to, ka ja 11. grozījums būtu pieņemts, neviens neapstrīdēja to, ka citi grozījumi ap atkristu, kā tas ir norādīts balsošanas sarakstā. Alors, j'ai d'abord Monique. Vispirms ir Monika Olmajer un pēc tam Gorans Ferms. Also, zunächst. Vispirms par saturu. Es gribētu Goranam Fermam teikt, ka e, šeit taču notiks notifikācija, tā ir parastā procedūra. Mēs jau nekad neesam pieņēmuši lēmumu, ka mēs kādu normālu procedūru darīsim, bet mēs vienkārši to darām, jo tas ir e, tiesiski tā paredzēts Es eh, šo eh, Eiropas vēstures sēku nevaru nekur izdarīt, ja nebūtu šāda notifikācija, jo neatbilst eh, juridiskiem nosacījumiem. Par to ir nobalsots, tas ir parasta procedūra, ar kuru mēs šeit budžeta komitejā strādājam, vai attiecīgi viss ir ievērots, tā kā mēs to vēlamies, šī notifikācijas procedūra attiecīgi tiek veikta, un tā tiks veikta līdz Tādēļ mums nemaz nevajadzētu speciāli par to balsot, jo tas jau tāpat notiek, jo īstenībā tas ir tiesiska norma, kas ir obligāti izpildāma. Un tad mēs attiecīgi par to varam runāt šīs procedūras ietveros. Bet tā principā es drīzāk esmu par atsevišķu uh, budžeta pozīciju, jo es domāju, ka tas ir drīzāk palielina caurskatāmību nekā to samazina. Es jau tā tendenciāli vienmēr attiecībā uz lielākiem projektiem esmu par atsevišķām budžeta pozīcijām jo tur ļoti skaidri var redzēt, kas tiek izdots un kas netiek izdots šim projektam, cik daudz uh, līdzekļu tur ir un cik nav. Tas drīzāk atbilst uh, sašķitāmības principam. Esmu tagad drusku pārsteigta, uh, ka šeit nevēlas atsevišķu budžeta pozīciju, jo kaut kādā šī notifikācija, tas galīgais lēmums, ka tiksies uz abām notifikācijām. Paldies. Šo merci. Göran Ferm. Paldies, tagad Göran Ferms. Jā, man liekas, ka es to ļoti skaidri paskaidroju arī iepriekšējās diskusijās, kas mums bija komitejā. Pirmkārt, es domāju, ka šis uh, nav lēma pieņemšanas process. Uh, es domāju, ka to nevar skatīt kā uh, būvniecības projektu. Tas ir kaut kas nedaudz vairāk, un tāpēc es nedomāju, ka pietiek ar to, ko teica Monika Holmajer. Ir šeit arī citi aspekti šim jautājumam, jo tas nav tikai būvniecības projekts. Un tāpēc, manuprāt, šeit būtu jābūt caurskatāmākai procedūrai, procedūrai, kas vai nu tiek skatīta plenārsēdē tiešā veidā, vai arī kā Eh, parastā budžeta procedūra, eh, kad lēmumu pieņem eh, budžeta lemēja iestāde un nevis tagad tāms ietvaros. Otrakārt, par šo budžeta pozīcijas izveidi. Es neesmu pret to, es esmu pār to, bet ne šajā posmā. Es gribu, lai tas iekļautos standarta budžeta procedūrā un tas būtu caurskatām. Es neesmu pret šīs budžeta pozīcijas izveidi, bet es neuzskatu, ka tas jādara šeit tāms ietvaros. Un es jau vairāk kārt esmu teicis referentam, ka es vēlos, lai šīs lietas tiktu iekļautas, bet viņš tās nav iekļāvis kompromisā, un tāpēc man liekas, par tām ir jābalso. Paldies, Gaier kungs, lūdzu. Es nezinu, kā tas ir portugāliski, bet Franciska, bet vāciska tas nozīmē, ka kompromiss ir tāds, kad visi piekrīt. Un Jārāns Ferms, sociāls un demokrāta grupā, konstatēja, ka grozījumi no mūsu rindām saturiski um, nenosēc tas, kas ir 11. kompromisā. Tas nozīmē, ka tas nav kompromiss. Tad jau var arī argumentēt, nu, ka tas ir kompromiss kas ir kaut kādā veidā nodarbojas ar Eiropas vēstures ēku, jā, tad jau visi šie grozījumi, kur ir citas domas, tad jau tie ir lieki. Vai tas tiek pieņemts vai nē, vai varam uz to pieņemt, tas ir visam cits jautājums. Bet ar formālu argumentu, ka tas esot atrisināts uh, pret uh, citiem grozījumiem, kas šeit uh, politiski uh, it kā ir nosekts, es domāju, ka tas ir tāda sarežģīta procedūra. Un es nevaru tai piekrist. Es uh, pastāvu uz to, uh, 52, 53, ka par tiem ir jābalso vēl, jo tādā saturiskā būtības viņi raugoties tie nav nosakti. Izabela Durāna. Oui, merci, monsieur le président. Paldies. Gribu atbalstīt eh, sociālistu pieprasījumu, jo papildus eh, formai šajā projektā, kur arī iesaistām, es domāju, mums ir jāpienojas un es ceru, ka arī tā ir viņa aizstāvētā pozīcija, lai mēs varētu apvienoties šajā projektā. Tāpēc arī e, jūtīgie punkti ne tikai budžetā, bet arī citi tikt uzklausīti un likt uz balsojumu. Tāpēc es e, e, aicinu likt uz balsojumu šos grozījumus, lai mēs varētu šos projektus veidot vislabākajā veidā nākotnē. Bon, alors, donc... Labi. Es eh, tā tad vispirms 52. grozījumu liekas balsam kā papildinājumu. Es pats nebalsoju, jo man tiesību nav, ir pārāk daudz tautas partijas. Es piedāvāju uh, grozījumu autoriem mutisku grozījumu atkārto, ka visi lēma attiecībās projektu ir jāpakļauj standarta eh, parlamentārai procedūrai. Es eh, drīzāk sacītu piemērotāji, apropriet angļu valodā, jo standarta procedūras nav. Tas ir īpašs gadījums. Un to es arī piedāvāju. Jūs piekrītat šeit. Es tādējādi lieku uz balsojumu 52. grozījumu, kur vārds standārts ir nomainīts ar appropriate angļu valodā. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Pāriem pie elektroniskā balsojuma. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pour. 19 pār, 21 pret grozījums noraidīts. Citi grozījumi atkrīt līdz 59. Un šeit mēs atgriežamies pie 59. grozījuma par budžeta kategoriju. Pozīcija referents ir pret. Elektroniskais balsojums. Referent, jūs gribat izteikties? Es domāju, ka mēs šeit varētu ņemot vērā to, ka visu nevar iekļaut kompromisā, kompromiss eh, nevar būt visu griba, tas neturas kopā vienkārši. Par šo punktu mēs varētu mēģināt. Eh, meklēt maksimālo konsensu. Mais, euh, ça veut dire quoi, monsieur le rapporteur? Euh, ko tas nozīmē īsti referenti? Vispirms eh, piedāvāja likt uz balsojumu 59. Referents ir pār vai pret? Pret. Elektroniski balsojumu 59. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār 15 pret, tātad 59. pieņemts. Vai varam referentu uzskatīt, ka ņemot vērā šos abus pretējos balsojumus un politiski viens otru papildinoši ir kompromisa gars īstenots? Vai tā bija jūsu vēlme? Jā. Bon. Bien. Ok. Bon, alors, amendement 1. Pirmais grozījums par. Paldies pret. Noraidīts. Otrais grozījums. Referents par. Kas ir par? Paldies pret liberāļi un sociālisti. Atturas. Vairākums ir par. Trešais ir savietojums ar otro, bet referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tehnisks referenta grozījums, kas ir nobalsots jau par apsvērumu. Tālāk piektais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Galīgais balsojums elektroniski. Es nebalsoju, bet balsot, sāciet balsot. Slepens ir balsojums. Uh, le vote est clos. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 33 par 7 pret 0 atturās. Paldies, apsveicu referentu un pateicos koordinatoriem un visiem, kas strādāja pie kompromisiem. Un pirms mēs beidzam sēdi, pirms mēs beidzam sēdi, balsojums ir beidzies. Tie, kas vēlas doties prom, var atstāt zāles, zēle vēl, sēde vēl nav pilnībā beigusies, jo citu jautājumu ietvaros Ingai Greslei ir daži vārdi sakāmi. Liebe kolēģi, cienījamie kolēģi, runa, runa ir par uh, budžeta disciplīnu. Es gribētu uh, pateikt, uh, paskatāt dažas lietas, jo par šo laiku komisija jau ir sagatavojusi dažus darba dokumentus, kas tiek nosūtīti attiecīgajā darba grupā. Un tagad es baidos, ka sajukums ir pilnīgs. Šie darba dokumenti, neoficiāli dokumenti, atveras deleģētos tiesību aktus, dominojumu pienākumus un attiecībā uz cenām. Mēs visus šos grozījumus, ko komisija ir uh, par pieņemto tekstu, par budžeta disciplīnu iesaka, to mēs visam faktiski tā nu, ņem, m, mm, iestrādāsim. Pieņemsim, ko komisija šeit uh, definē, piemēram, finanšu instrumenti. Uh, tur ir no, definēts ietvars, modifikātora efekts, ir, ka jābūt kopīgām interesēm un arī pārnesumi no finanšu instrumentiem. Attiecībā uz deleģētajiem tiesību aktiem rodas jautājumas, cik lielā mērā, eh, cik tālu ir jāiet eh, delegācijām komisijai un kā parlaments eh, piedalās deleģēto tiesību aktu pieņemšanā. Komisija 117 šeit ir punkts izstrādājis, kuri ir par deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs attiecībā uz desmit uh, fondiem eh, nepieļausim eh, delegāciju. Tātad no 10, eh, no 117 mēs neatbalstīsim komisiju, bet pārējiem atbalstīsim. Mēs arī šādu ģenerālu pilnvarojumu nepieņemsim. Un arī viņi nosūties dokumentu, kurā ir teikts, ka šeit no implementācijas noteikumiem ir jāpaņem atkal budžeta uh, jumurojumā, tiepaši tur, kur ir runa par parlamentu tiesībām. Attiecībā pāriem darba dokumentiem ir par šo pilnvarojumu kompetenci, mēs to neatbalstīsim komisiju. Mēs arī šeit um, eh, eh, neiecinēsim arī to um, pārlikšanu uz šiem ieviešanas noteikumiem. Tas bija tas, jo citādi es domāju, ka visi būs pārsteigti, saņemot šos dokumentus, ko no tiem visiem iesākt. Eh, referenti tos visus eh, pieņem zināšanai un pie tiem strādās un tos eh, apstrādās. Gribētu to tikai pateikt zināšanai. Paldies. Merci beaucoup. Paldies. Citu jautājumu nav, citu iebilžu nav. Sēdi beidzam.